Varam sākt balsot. Pirmām kārtām gribu jūs informēt, ka grozījuma iesniegšana vispārīgā budžetam 2013. gadam šim ziņojumam ir noteikts ar budžeta komitejas lēmumu. var iesniegt tātad, nu, 40 deputāti vai komitejas vai grupas, un tas ir 6. septembrī 2012. gadā. Politiskās grupas savukārt grozījums var iesniegt līdz 2012. pēcpusdienā, līdz 4. 13. septembrim. Šogad, protams. Priekšādātā